Tas, šis jau lūgums tiks nodots juridisko lietu komitejā. Tālāk Magdalēna Arvales ir rakstiski man paziņojusi par savu iecelšanu Eiropas investīciju bankas viceprezidents amatā no 2010. gada 16. jūlija. Parlaments to atzīmē un atbilstoši 7. Eh, panta pirmajām punktam, kas um, uh, regulē eh, Eiropas parlamenta tiešās un vispārējās vēlēšanas un 4. pānta 1. un 4. punktam paziņo, ka atveras